Mēs eh, vienojāmies, ka, protams, ir jābūt regulāram dialogam par pašiem galvenajiem jautājumiem, par galvenajiem likumdošanas priekšlikumiem. Un eh, Barozo kungs teica, ka viņš vienmēr ziņos par secinājumiem, par to, kas eh, sekos visām likumdošanas iniciatīvām trīs mēnešus pēc īstenošanas. Šis ir labs demokrātisks pasākums īpašas partneru attiecības, lai varētu aizsargāt Eiropas Savienības intereses. Protams, mūsu atbildības daļai ir jābūt augstākai, ir jābūt arī augstākai atbildības nastai no komisijas puses, lai varētu īstenot mūsu pilsoņu intereses. Šie mērķi, protams, pieprasa apņemšanos no visām pusēm, no nacionālajiem parlamentiem, Eiropas parlamenta un komisijas, kā arī dalību valstu valdībām šī ir Eiropa, ko mēs vēlamies piedāvāt eh, pilsoņiem nākamo piecgadu laikā. Paldies! Eh, Poselta kungs lūdzu priekšsēdētāja kungs, es balsoju par šo komisiju un es domāju, ka šī vienošanās tomēr nozīmē vēsturisku progresu. Kādēļ es balsoju pret šo rezolūciju? Mēs to saņēmām tikai vakardien, mums to burtiski uzmeta uz galda kā gatavu redakciju, mēs nevarējām īstenībā par to diskutēt un bieži vien uh, nelabais slēpjas tieši detaļās. Es domāju, ka vajadzēja pa padomāt, izvēlēties labākus formulējumus formulējumus, domājot par to, ka varētu rasties arī tādi spēku izrādīšana starp komisiju un parlamentu piemēram, ka komisija varētu ietekmēt arī eh, parlamenta darba kārtību. Es domāju, šo tekstu vajadzētu labot, grozīt, un pamatoti tika teikts, Eiropas parlamentam tagad būs vairāk tiesības, ir nepieciešamas ciešāka sadarbība ar komisiju, un mums ir nepieciešams ne mazāk, bet tieši vairāk demokrātijas, un ja mēs ko tādu sasniegsim, tad Eiropas parlamentā būs vairāk demokrātijas. Paldies, paldies uh, eh, Pauselta kungam! Dānils Henans, lūdzu. Zidon. Paldies, priekšsēdētāji. Neviens šajā plenārsēdā nevarētu uh, nodomāt, ka uh, šie 27 ir vislabākie kandidāti. Uh, komisijai ir milzonīgas pilnvaras, jo tā ir Eiropas uh, izpildvara, un tā strādā pie likumdošanas. Bet uh, kas uh, viņus ir nozīmējis? Viņi principā ir Uh, kompromisa kandidāti, ko ir uh, nozīmējušas uh, nacionālās valdības par viņa nopelniem. Piemēram, manas valsts kandidāte Aštone. Viņa nezina franču valodu, bet jāsaka, tās varbūt ir viņas mazākais trūkums. Baronese Aštone nav bijusi par vienotām balsošanas tiesībām. Kā Eiropa varētu dot uh, mācības citām uh, valstīm, piemēram, Kubai, ja uh, tajā pašā nav viss kārtībā? Aštons kundze ir uh, federālistu uh, atbalstītāja. Viņai ir draugi, kuri savulaik būtu cīnījušies pret uh, kodola bruņošanos, uh, tad situācija varbūt būtu cita. Kondida. Jūs esat pārsniedzis savu runāšanas laiku, runātājs tiek pārtraukts. Un tagad mēs sniegsim balsojumu skaidrojumus attiecībā uz komisijas kolēģijas ievēlēšana un vārds Spačikungam. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Iš tikrųjų irgi. Paldies. Es arī vēlētos apsveikt jauno komisiju un tās locekļus, taču vēlētos vērst jūsu uzmanību uz dažiem faktiem, kas diskusijās pazuda gan plenārsēdē, gan partiju grupās. Es domāju, šeit procedūru. Savā grupā jau es teicu, ka kandidātam ir jābūt vismaz divu trešdaļu Nacionālo parlamentu atbalstam. Tā ir viena doma. Vēl kāds aspekts. Jaunai Komisijai vajadzētu pievērst īpašu uzmanību Eiropas uzņēmēju aizsardzībai no importa no valstīm, kas neatbalsta tās pašas vērtības. Es runāju dabas aizsardzības, sociālās garantijas un demokratiskās institūcijas. Tās ir galvenās īpatnības, kas būtu jāievērā. Viņiem ir jāsaņem nepieciešamais finansējums. Imports no šādām valstīm traucē mūsu konkrētspējā. Paldies! Hanana kungs. Vai jūs varat turpināt to, ko jūs sākāt iepriekšējā runā? Paldies. Kur tad es paliku? Ashtons kundze un viņas draugi mūs, mums pārmet, pret Eiropas nostāju, taču ja viņas kampaņa par kodola atbruņošanos būtu uzvarējusi, mūsu kontinents būtu dalīts. Simtiem miljonu atrastos marksismu tirānijā. Neviens paties demokrāts nevar atbalstīt šādu kandidatūru. Balsojot par šādu komisiju, mēs faktiski balsojam par Eiropas integrācijas sagraušanas Paldies! Zaniki kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Esmu ļoti priecīga, ka varēju balsot pār šiem komisiju, jo es redzu šeit vīriešus un sievietes, kas ir labi sagatavoti, savās jomās. Īpaši gribētu apsveikt Jāni kungu, kurš Eiropas rūpniecībai ir daudz ko darījis. Un kā attīstības komitejas priekšsēdētāji gribētu teikt, ka man ir ļoti labs iespējas no Kievas kundze. Viņa, manuprāt, ir ļoti piemērot šim darbam. Paldies! Jā, kungs. Paldies, paldies, priekšsādātāji kungs. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība sagaida milz izaicinājumu, mums vajadzētu augstu vērtēt to, ka mums būs tāda rīcības komisija. Protams, ir jābūt arī um, līdztiesīgai sadarbībai starp Eiropas parlamentu un komisiju, ja patiešām vēlamies gūt panākumus. Šodien pieņemtā vienošanās radīs nozīmīgu fundamentu turpmākajam darbam. Eiropas parlaments pieņems vairāk lēmumu koplāmu procedūras ietvaros, un mēs būsim ļoti līdztiesīgi. Uh, ņemot vērā dažādas vienošanās ar padomi un komisiju. Mēs esam apņemti pilni intensīvi sadarboties ar komisiju, balstīt šo sadarbību uz uzticību, bet eh, tas nenozīmē, ka būsim nekritiski. Mums uh, ir jādomā, kādas lēmumus parlaments pieņems turpmāk, un es uh, domāju, ka mums šeit vajadzētu vēlreiz diskutēt par SWIFT nolīgumu. Paldies! Tagad uh, uzstāsies Antonio Cīkungs, lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Dāmas un kungi! Es balsoju par Barozo komisiju, jo esmu pārliecināts, ka šī komisija patiešām aktīvi varēs cīnīties pret finanšu un ekonomiskās krīzes viestajiem izaicinājumiem. Tie ir izaicinājumi, um, kas, uh, pret kuriem jācīnās ar stingru roku un pietiekam lielu apņemšanos. Mēs uh, ceram, ka šie jautājumi pievērsīs uh, uzmanību un uh, mums, protams, arī vairāk jāpadomā par reģionālās politikas vadlīnijām. Ir jāpievērš uzmanība attīstībai un izaugsmai arī mūsu dalību valstīs, ir jāveic apjomīgas reformas un, protams, tam ir jāparedz arī attiecīgais finansiālais segums. Es domāju, ir ļoti daudz pilsoņu, kas man varētu piekrist šajā kontekstā, protams. ir uh, arī daudz problēmu pilsētu reģionos, ir uh, jābūvē vairāk sociālo dzīvokļu, jāpadomā par sociālajiem mehānismiem, un tie būs galvenie jaunās komisijas uzdevumi, kuru es tagad sveicu no visas sirds. Paldies, tagad Čarnecki kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Barozo, es uh, balsoju par Barozo kungu, par komisijas priekšstādātāju. Eh, pirms pieciem gadiem. Bet toreiz nebija nekādu alternatīvu. Verhofstāna kungs, eh, vēl pāris, bet nekas cits eh, vairs nebija. Nebija citu kandidātu. Šodien es atbalstīju Barozo kungu, bet jāsaka, ka ar diezgan smagu sirdi, jo, manuprāt, komisijas kolēģijas sastāvs ir samērā problemātisks. Es nevarēju atbalstīt komisiju, kurā ir komisārs, kas tikai tagad mācās šāda darba pildīšanu. Ja tas būtu students, kas liktu eksāmenus universitātē, tad uh, viņš jau būtu izmests ārā, diplomu nesaņēmis. Un es nevaru atbalstīt komisiju, kurā uh, Dānijas uh, komisārs Grib veikt eh, negatīvu rīcību manā valstī, un, kā es teicu, eh, šī komisija ir saistīta ar ļoti daudzām jautājumu zīmēm. Paldies, eh, Higinkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, es balsoju pret jauno Eiropas Savienības komisiju, jo tā vienkārši turpinās to pašu labējo neoliberālo ekonomisko politiku, kura jau ir novadusi pie katastrofālas krīzes. Eh, kapitālismu ekonomikā daudzās Eiropas Savienības valstīs. Šī it kā jaunā Eiropas Savienības komisija izrādīsies, ka tā ir tāds pats eh, sastāvējies eh, vīns ar šo pašu veco neoliberālo barozo etiķeti. Šī liberalizācijas un privatizācijas politika uh, kļūt par tādu milzīgu Eiropas biznesu, bet tāpat laikā rāda katastrofāls sekas uh, vienkāršiem iedzīvotājiem un uh, pazemina viņu dzīves līmeni. Runājot par Grīķiju un īriju, par krīzi šajās valstīs, Eiropas uh, komisijas vadība ir vienojusies, ka darba cilvēki maksās cenu par to, ko ir sadarījuši baņķieri un finanšu darbinieki. Mums būtu nepieciešams mobilizēties pret šādām katastrofālām politikām un jārod patiesa demokrātija un sociālistiska Eiropa. Un tas nozīmē, ka ir jāstājas pretī šīs jaunās Eiropas komisijas idejām. Paldies, priekšstādātāji! Paldies! Un trešais balsojums skaidrojums Hanan kungam atkal vārds. Paldies, Hanan kungs. Acīm redzot, nebija vairs nekas sakāms. Van Hekskungam vārds nākošajam. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Ļoti daudzi runā, ir ļoti daudz iemeslu, kādēļ mēs uh, nebalsojām par šo Eiropas komisiju. Uh, Un man, protams, ir ļoti maz eh, laika runāšanai, bet eh, ko es varu minēt? Kādi ir šie iemesli? Eiropas komisija vienkārši turpina uh, iemītajās pēdās, viņi neko nedara, uh, lai Turcija, islāma noskaņotā Turcija neiestātos Eiropas Savienībā, bet liels vairums Eiropas Savienības pilsoņu teica, ka viņi nevēlas ko tādu piedzīvot, un viņi par to nevar izteikties, viņi netiek uzklausīti. Eiropas komisija joprojām pieprasa, lai uh, tiktu atvērti atvērti vārti desmitiem miljonu imigrantu, kas nav Eiropas izcēlesmes, un mēs īstenībā jau tagad skaitām desmitiem miljonu bezdarbnieku Eiropas Savienībā. Un vēl es gribēju teikt, ka neviens pats no jaunajiem komisāriem nav gatavs neko darīt, lai aizpildītu šo demokrātijas deficītu. Tie ir pietiekami daudz iemeslu, lai balsot pret šo Eiropas komisiju. Paldies! Gracias, Paldies! Speronīkungam vārds. Paldies. Jaunajā komisijā mēs negūstam apmierinošas atbildes par cīņu pret nelegālo migrāciju. Ar to jau vien pietikt, lai balsotu pret tādu iestādījumu un neatbalstīt tādu programmu. Taču ir vēl kas. Komisija un Barozo kungs negribēja pieņemt arī iniciatīvas no šī parlamenta un tas ir apvainojums demokrātijai, vismaz tā kā es saprotu demokrātiju, jo mēs esam vienīgie, kurus ir ievēlojuši pilsoņi. Mūsu iniciatīvas ignorēšana vai atšķaidīšana jaunajā Lisabonas līgumā 224. pantā. Ar to vien pietiek, lai neusticētos šādam cilvēkam un viņa komisijas. Paldies! Paldies! Kad mēs skatāmies uz kandidātiem, kādi mums šodien priekšā sēdēja, domāju, ka mēs visi redzam, ka daži ir labi, daži ir ļoti labi, Daži ir slikti un daži ir vāji. Diemžēl daži pat neatbildēja visus jautājumus par savu pagātni. Taču mēs nevaram balsot par individuāliem komisāriem. Mums tā tad jābalsoja vai nu par viņiem kopā, vai arī jānoraida tie. Tas, diemžēl, ir tā, un tāpēc es atturējos. Bet mēs dzirdējām, ka Barozo runāja par atbildi uz krīzi. Ja mēs gribam atbildēt uz krīzi, tad mums nevajadzētu veidot jaunus likumus un regulas. Mums vajag padomāt, kādas ir rezultāti katrai regulāri. Piemēram, nauda Eiropas uzņēmējiem ir samazinājusies, uzņēmēji tiek izdzīti no Eiropas Savienības un ieguldījumā izplūdīs uz jaunatīstības valstīm. Ja mēs varētu samazināt regulu apjomu, kas plūst no šejienes, mēs tikai gūtu labumu. Paldies! Īvas. Paldies. Vajadzētu mikrofonu iet. Paldies. Mani ievēlēja Anglijas dienvidu austrumu daļas cilvēki, lai bloķētu Eiropas Savienību. Nekādu reformu, nekādas caurskatāmības, nekādas atbildības, nekā. Barozo kungs bauda manu uzticību, tāpat kā daži citi komisāri, ar kuriem esmu kādreiz kaut ko darījis. Taču es nevaru balsot par viņiem visiem kopā katrs komisārs ir unikāls, viņam ir sava vēsture. Neviens cits cilvēks demokrātijā nevar sākt ievadīt likumdošanas procesu un arī izpildīt to, un tas nav ievēlēts individuāli. Mūsuprāt, tas ir pilnībā nepieņemams, un tāpēc man diemžēl nācās atturēties. Paldies! Paldies Devas kungam Kleskungs. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī balsoju pret jauno komisiju, jo nav nekādu pazīmju, ka šī pa komisija varēs samazināt uh, lielo plaisu starp Eiropas Savienības institūcijām un vienkāršiem mirstīgiem Eiropas pilsoņiem. Es uh, arī uh, piedalījos uzklausīšanā ārlietu komitejā, kur mēs uzklausījām attiecīgo komisāru kandidātu, un šis uh, cilvēks uh, izskatījās vienkārši pietiekam caurskatām neizteicās par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā un mēģināja vienkārši šo tematu paslaucīt zem paklāja. Eiropas Savienība vēlas uh, uzņemties vēl lielāku atbildību par saviem pilsoņiem, pat uh, iejaukties to dzīvēs, vēl vēlas vairāk imigrācijas, un man tas nekādā ziņā nenomierina. Paldies! Gracias, kolēga! Un... Paldies! Batenkungam vārds. Paldies, priekšstādātāji! Es balsoju pret komisiju, jo es negribu, lai mani vadītu jebkāda uh, Eiropas komisiju, bet man ir konkrēti iemesli, kāpēc es balsoju tieši pret šo komisiju. Vairāk tās uh, locekļi ir bijuši savulaik komunistiskajā partijā vai arī ir saistīti bijuši ar komunistisko partiju, piemēram, uh, Barozo kungs, Sekovičs kungs, uh, eh, Fjule kungs, uh, Piebalg kungs un Patočņiks, uh, tie tikai daži vārdi. Baronese Aštona savulaik ir darbojusies uh, kampaņā. Uh, saistībā ar kodola apbruņošanos un kas varbūt ir tikai nedaudz labāk par eh, šādu līdzdarbību komunistiskā partijā. Viņa nav piemērota, lai būtu atbildīga par ārējo drošības un ārlietu politiku. Viņa uh, ir grāvusi aizsardzības politiku pati savā valstī tad, kad uh, apvienotā karalists saskārās ar ļoti smagiem kodola draudiem. Viņa ir jaunā de facto Eiropas Savienības uh, vadītāja. Eiropa aizviektām acīm pat iet uz katastrofu. Mūsu vada komunisti, kolaboratori un visādi citi elementi. Baten, el... Paldies, Batena kungs. Eh, Kelīkungam vārds, paldies priekšsēdētāji. Man bija prieks balsot par uh, komisiju šodien, jo attiecīgajos apstākļos un uh, attiecīgi reglamentam tā bija pareizā izvēle. Mums ir nepieciešama komisija tomēr. Uh, Ir eh, jau kolēģi norādījuši, ka ir nepieciešama labāka sistēma, ja katru komisāru apstiprinātu atsevišķi, nevis visu kolēģiju kopumā. Jo, ja, piemēram, eh, sastādītu futbola eh, komandu, kas jūs pārstāvētu, jūs neizvēlētu komandu kā tādu, bet balsotu, tātad izvēlētu katru atsevišķu spēlētāju. Un es domāju, ka ir nepieciešams reformēt pastāvošos noteikumus, lai nodrošinātu, ka nākošreiz mēs balsojam par komisiju un par katru komisāru tiek balsots individuāli. Un tas liktu valstīm izvirzīt tiešām labākos kandidātus un nodrošināt, lai kandidāti darbotos eh, maksimāli efektīvi. Bet eh, pagaidām konkrētajos apstākļos es ceru, ka mums būs cieši laba sadarbība ar šo komisiju turpmāko piecu gadu laikā. Paldies! Un pēdējais kolēģis Rūbīgkungs. Uh, paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es patiešām esmu priecīgs par to, ka Eiropas parlamentā bija vienotība, vairāki prasīja vairāk Eiropas vienotība mūs padara spēcīgākus, tādēļ esmu priecīgs par šo izdevušos balsojumu. Es domāju, ka tikai rīcība spējīga Eiropas Savienība var būt sociāla un e, Eiropas komisija apņēmās, ko darīt lietas labā, jo gal galā ir jau tā, ka var aizstāvēt tikai to, ko ir iespējams paveikt, tādēļ mums vajadzētu rūpēties arī par tālāku izglītošanos, pārkvalifikāciju, infrastruktūru Eiropas Savienībā. Un, protams, cilvēkam ir jābūt mūsu interešu degpunktā protams, ir visai um, viegli nab bagātos padarīt nabadzīgākus, bet uh, daudz grūtāk ir padarīt nabadzīgākos bagātus. Tādēļ tam ir jābūt mūsu galvenajam mērķim. Paldies! Yes, kolēgas. Hemos tenido muchas explicaciones de voto. Paldies, paldies priekšsēdēt, eh, turpin priekšsēdētājs. Tie bija patiešām eh, labi, daudzskaitlīgi balsojumi paskaidrojumi. Un tagad eh, beidzam šo sanāksmu un sāksim darbu atkal pēc apmēram 20 minūtēm. Es ceru, ka jums visiem būs labējais grib. Paldies!